Good afternoon, everybody. Labdien! Sāksim Libēja komitejas uh, noklausīšanos. Šīs uh, komitejas priekšsēdētājs drīz ieradīsies. Tātad uh, sāksim noklausīšanos. Daži vārdi ievadam un pēc tam uh, kā es kā referents no Libēja komitejas jums došu dažas ievada piezīmes. Tātad mēs runāsim par e, pamatiesību hartu kā galveno dokumentu. E, Libe komiteja, kā jūs visi zināt, ir pamat, uzskatījis pamatiesību hartu uh, kā uh, galveno dokumentu turpmākajiem Eiropas Savienības uh, tiesību aktiem. Un uh, no 2000. gada harta tika izmantota, gatavojot Eiropas parlamenta atskaites par cilvēktiesību ievērošanu, un 2005. un 2007. gadā Libe komiteja organizēja divas uzklausīšanas tiekoties ar Eiropas augstākajām iestādēm, tātad, kas nodarbojas ar pamatiesībām. Tas ir Eiropas Savienības tiesu un Eiropas cilvēktiesību tiesu un arī valstu konstitucionālo tiesu pārstāvjiem un um, šajā jomā ieinteresētajām personām. Pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā un hartai kļūstot juridiski saistošai, ir pienācis laiks veicināt labāku izpratni par šī teksta reālo ietekmi, izstrādājot Eiropas Savienības tiesību aktus un īstenojot tos dalību valstīs. Šīs uzklausīšanas mērķis ir dot norādījumus par juridiskām perspektīvām, veidojot turpmākos tiesību aktus īpaši jautājumos, kas skar Eiropas Savienības pilsoņu brīvību, drošību un tiesiskumu. Mūsu uzklausīšana sastāvēs no trim daļām. Šodien mēs apskatīsim pamatiesību hārtu kā galveno dokumentu turpmākajiem Eiropas Savienības e, tiesību aktiem un īstenošanu valsts līmenī. Otrā daļa būs par pamatiesību un cilvēku cieņas aizsardzību, kā to paredz augstākās tiesas Eiropas Savienībā. Tas būs šodien pēcpusdien. Un rīt no rīta mēs uh, sāksim runāt par brīvības, drošības un tiesiskumu telpu, īpaši par komisijas stratēģiju un akadēmisko aprindu pārstāvju pilsoniskās sabiedrības un valstu cilvēktiesību institūciju viedokli. Uh, Pēc eh, katras sesijas būs debates, tātad divas debates šo pēcpusdienu un viena pēc eh, sesijas rīt no rīta. Dalībnieki var piedalīties diskusijās, eh, tātad viņiem tiek lūgti informēt priekšsēdētāju, norādot uz īpašā sarakstā viņu vārdu un arī iestādi, ko viņi pārstāv. ielūgtie pārstāvji arī varēs izteikties tātad 8 līdz 10 minūtes, lai iekļautos grafikā. Un es gribētu lūgt runātājus diskusijas laikā runāt īsi. Tātad diskusijās līdz divām minūtēm būs laiks. Tā mēs varēsim ievērot eh, mūsu eh, rīcībā esošo eh, laika grafiku. Un arī kā vicepriekšsēdētāju un referentu jautājumā par pamatiesību aizsardzību Eiropas Savienībā. Es izteikšu dažas dioda piezīmes idejas, ko tad vēlāk dalībnieki varēs apspriest. Dargie kolēģi, es domāju, ka ir sācies jauns eh, posms eh, pamatiesība aizsardzībā pēc 2009. Eh, gada decembra mums tagad ir saistoša harta, mums ir jāievēro Eiropas cilvēktiesību konvencija, kā eh, Eiropas Savienībai, un ir jauna institūcija komisijā, kas nodarbojas ar šo jautājumu. Tātad ir komisārs, kurš atbild par pamatiesībām, ir Eiropas iniciatīva, Eiropas pilsoņu iniciatīva, kas grib stiprināt Eiropas pilsoņu eh, lomu šajā procesā un ir pamatiesību eh, aģentūra, kam ir jāziņo par hartas eh, ieviešanu. Šīs ir institūcijas kopienas līmenī, ir tiesas eh, Eiropas Savienības tiesa un ir arī Eiropas cilvēktiesību tiesa Strasbūrā ir vesels institūciju saraksts, ir juridiski saistoši instrumenti, un tagad, kad ir izveidota šīs institūcijas un iespējas, jautājums ir, kā mēs varēsim tās izmantot un kā mēs lietosim visus šos instrumentus, mehānismus un institūcijas. Ir laiks eh, sākt šai sistēmai darboties, un institūcijām vajadzēs eh, darīt savu darbu un ievērot juridiskās saistības, kas tām ir noteiktas. Mēs eh, saprotam, ka būs ļoti svarīgi sekot hartas ieviešanai Komisijai būs jāpiedalās šajā darbā. Un tālāk ir arī jāseko hartas pielietošanai katru reizi, kad Eiropas Savienības institūcijas iesaka likumdošana, ir jāņem vērā pamatiesību harta. Katru reizi, kad institūcijas eh, nodrošina, lai Eiropas Savienības eh, likumi atbilst eh, pamatiesībām un tātad gan savienības līmenī, gan arī dalību valstu līmenī ir jānodrošina atbilstība pamatiesību eh, hartai, un eh, šis hartas noteikumi ir eh, jātransponē dalību valstu likumdošanā. Tādas ir iespējas, ko mums dod šī harta. Uh, Tālāk, eh, kā pēc iespējas labāk izmantot visas eh, šīs eh, iespējas katru reizi, kad mēs nākotnē pielietosim hārtu. Pašlaik komiteja un eh, es eh, kā referenti gatavoju atskaiti par pamatiesībām un tagad, es domāju, mūsu uzdevums ir apskatīt esošās institūcijas, precizēt, kāda ir to funkcija un kāda loma ir katrai šai institūcijai un kā mēs varam sadarboties. Uh, Eiropas eh, Savienības eh, līmenī un dalību valstu līmenī, kā tiesas var sadarboties un ko tās var darīt kopā, lai izvairītos no konfliktiem, tad eh, kā Eiropas Savienība var sadarboties ar Eiropas padomi un starptautiskajām uh, organizācijām eh, strādājot pie eh, šiem jautājumiem, kas ir paredzēti hartā. Ir ļoti daudz eh, jautājumu, kas ir jāizskata, un tie rodas nepārtraukti. Es domāju, ka šis ziņojums apskat šos jautājumus, tātad uh, Mēs ļoti priecājamies redzēt eh, jūs eh, šeit. Un eh, tagad noskaidrosim, kāda ir katras institūcijas loma un kas ir pats svarīgākais, kas jādara parlamentām. Es domāju, ja visas šīs institūcijas, ieskaitot parlamentu, var pildīt savas funkcijas šajā sistēmā, tad mēs varēsim attaisnot Eiropas pilsoņu e, cerības. Viņi no mums, e, no visām šīm institūcijām gaida ļoti daudz. E, šis bija tāds situācijas raksturojums. Es ceru, ka tas veicinās diskusiju. Un tagad es eh, turpinot eh, lūkšu Pīteru Hastings, Eiropas datu aizsardzības eh, uzraudzītāju. Es došu viņam vārdu. Paldies, priekšsēdētāji. Tā varbūt nav nejaušība, ka Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs runā šajā uh, atklāšanas sesijā kopā ar e, parlamenta pārstāvu un Spānijas prezidentūras pārstāvjiem. E, institūcija, ko es e, pārstāvu, nodarbojas ar vienu no tām tiesībām, kas ir paredzētas pamatiesību hartā. Datu aizsardzība ir ļoti labs piemērs, kā harta nodrošina brīvību, drošību un taisnīgumu. Tāpēc eh, arī eh, Libe komitejai ir eh, jau sen interesi par šo datu aizsardzību, un es priecājos šo interesi redzēt. Tātad, ja mēs runājam par brīvības, drošības un tiesiskumu telpu, uh, Es atsaucos arī uz Stokholmas programmu, kos, kas ir pieņemta pagājušajā gada beigās. Tur svarīga loma ir paredzēta personiskās informācijas vākšanai, glabāšanai un apmaiņai. Šī informācija ir svarīga veidojot imigrācijas patvēruma eh, un iekšējās drošības eh, un sadarbības politiku. Arī liela uzmanība ir pievērsta Eiropas eh, nepieciešamībai pēc Eiropas informācijas vadības stratēģijas. Bet tāpat arī datu aizsardzība ir tikpat svarīga kā informācijas apmaiņa. Tāpēc es eh, apsveicu eh, šo komitejas iniciatīvu pievēršot uzmanību datu vadības stratēģijai kas ir ļoti svarīga ieviešot Stokholmas programmu. Tiesības uz datu aizsardzību ir atzītas tagad pamatiesību hartā, tā, tās ir juridiski saistošas un tā šīs pamatiesības ir pat vairākas reizes minētas līgumos. Ir 16. pāntā ir noteikums, papildus 8. Eh, un 7. pānta noteikumiem par datu aizsardzību un privāto dzīvi. Tātad ne tikai šis eh, kartas 8. pāns, bet ir arī 16. pāntā ir apstiprinātas tiesības uz datu aizsardzību, un tātad pilsoņiem ir tiesības kuras eh, viņi varēs aizstāvēt tiesā. Protams, ir jāredz, kā tiesas eh, izskatīs lietas, un bez tam ir arī sestais, eh, otrais pāns Eiropas Savienības līgumā, kur ir arī atsauc uz Eiropas cilvēktiesību konvenciju, kas tagad ir obligāti jāievēro. Uh, Tad visi šie dokumenti eh, aizstāv pamatiesības. Eh, līgums 16. pantā ir teikts, ka pamatiesības ir eh, apstiprinātas, un no šī panta ir skaidrs, ka svarīgākie datu aizsardzības elementi tagad ir iekļauti Eiropas Savienības likumā ir eh, subjektīvas tiesības uz personisko datu aizsardzību, un 16. pantā ir skaidri pateikts, ka šos datus var apstrādāt tikai uz likumīga pamata. Ir jānorāda nolūks, eh, kādā šie dati ir jāapstrādā. Ir noteikti cilvēki pieeja viņu datiem, tiesības eh, labot šos datus un ir neatkarīga uzraudzības institūcija. Tas viss ir apstiprināts 16. Eiropas Savienības līguma pantā. Brīvības, drošības un tiesiskuma eh, telpā ir jāņem vērā tiesības uz datu aizsardzību, kā ir kas ir minēts hartas 8. pantā un tālāk likumdošanā. Un ja jūs lasāt komisijas programmu, tur ir daudz pasākumu, kas ir minēti, un tur ir daudz priešlikumu, kas ir svarīgi datu aizsardzībai. Es piedalīšos pārbaudēs, lai noskaidrotu, vai šie priekšlikumi veicina datu aizsardzību, un šie priekšlikumi ir minēti manā mājas lapā. Šie noteikumi ir ne tikai Eiropas, bet arī dalību valstu līmenī. Kad likums ir ieviests, tad hartas 51. pantā ir arī minēts, ka dalību valstu varas iestādēm būs jāņem vērā šis noteikums un eh, hartu vajadzēs interpretēt atbilstoši tiesu praksē. Strasburgas un, Strasburgas un Luksemburgas eh, tiesu praksē. Šī svarīgā pamatiesību loma ir jāņem vērā. Tas nozīmē, ka runa nav tikai par privātās dzīves un datu aizsardzību. Ir arī vairāki interesanti jautājumi attiecībā uz Luksemburgas tiesu praksi, piemēram, tā sauktā Hūbera lieta ir piemērs, kur tika skatīts jautājums, eh, vai iedzīvotāju reģistrs vai imigrācijas reģistrs var eh, šķirot pēc nacionālas piederības. Eh, Strasbūras tiesa arī skatīja DNS datu bāžu jautājumu, kāds ir samērīgs pielietojums strādājot ar šīm datu bāzēm. Uh, Tas viss ir ļoti svarīgi eh, brīvības, drošības un tiesiskuma telpā. Pastāv eh, risks, ka cilvēki var tikt eh, diskriminēti vai arī ka viņi tiek iekļauti datu bāzēs. Jebkurā gadījumā komisija tagad izskata esošos eh, likumdošanas aktus, kas attiecas uz datu aizsardzību. Un tas ir, ir arī daļa no Stokholmas eh, programmas. Tātad eh, datu aizsardzība ir ļoti svarīga. No 1. decembra pagājušajā gadā datu aizsardzība ir jāievēro Eiropas Savienības līmenī un nedrīkst būt eh, nekādu problēmu šeit. Eh, tomēr pēdējā laikā apskatot eh, trešo pīlāru, mēs atklājam trūkumus. Lēmums par datu aizsardzību ir ierobežots, tas neapskata tā saucamās iekšzemes situācijas Tas nozīmē ne tikai tos gadījumus, kad dati tiek savākti dalību valstu līmenī un e, nodoti citiem, bet dati var attiekties arī uz citu Eiropas valstu uh, pilsoņiem un uh, notiek apmaiņa ar šādiem datiem. Un tā tas notiek arvien biežāk, ņemot vērā pieaugušo integrāciju. Pie šīs problēmas ir jāstrādā, un es ceru, ka eh, šī problēma tiks ņemta vērā. Eh, harta, kas tagad ir kļuvusi saistoša, ir pamats eh, Eiropas līkumiem par datu aizsardzību, ko un komisija pašlaik strādā pie šī jautājuma. Problēmas datu aizsardzībā nav pieņemams, tāpēc ir arī jāstrādā pie likumdošanas, un mums ir skaidri jāsako proporcionalitātei un nepieciešamībai. Tie ir eh, svarīgi principi Eiropas likumdošanā atbilstoši hartas 52. pantam. Ir noteikti arī izņēmumi, bet mums ir jābūt uh, piesardzīgiem izsverot, eh, kuros gadījumos šie izņēmumi ir jāpielieto. Un parlaments arī strādās pie šiem jautājumiem, tātad es ceru, ka tie ir svarīgi. Tātad pamatiesības var ierobežot tikai tad, ja tas patiešām ir vajadzīgs un ja tas patiešām ir sabiedrības interesēs. Paldies! You, Paldies, Hastings kungs! Un nu, tagad mēs varam ķerties klāt pirmajām debatēm pie pirmās uzklausīšanas daļas. Mums ir divi Eiropas parlamenta deputāti, kas gribētu izteikties, un pēc tam, jebkurš cits var izteikties, mēs tikai, es gribētu lūgt, lai jūs paceļat roku šādi norādot, ka gribat izteikties. Un tad arī mans kolēģis bijis klāt, un jūs varēsiet reģistrēties uz viņa lapas. Pirmais kolēģis, kurš gribētu izteikties, ir Koelju kungs, lūdzu. Liels paldies, priekšstādātājs kundze. Un es, es pateicos par to, ka jūs uzņēmāties iniciatīvu vadīt šo sanāksmi, un arī pateicos Hustīna kungam par viņu ļoti interesanto priekšlasījumu. Mm Un jo īpaši svarīgs bija šis e, personīgo datu aizsardzības gadījums, jo tas uh, norāda uz to, cik svarīga šī joma ir brīvības, drošības un tiesiskuma telpas nodrošināšanai. Pamatiesību harta liecina par to, ka Eiropa neaprobežojas tikai ar pilsoņu brīvas pārvietošanas nodrošināšanu, bet arī ar viņu pamatiesību. Nodarbojas arī viņu pamatiesību nodrošināšanu. Tās tagad ir rakstītas arī um, mūsu pamatlīgumā. Un ir svarīgi, lai šī cīņa pret terorismu uh, vadītos no sabiedrības pamatvērtībām. Eiropa taču ir saistīta ar vairākiem partneriem, piemēram, ar Am Amerikas Savienotēm valstīm un ar dažādiem pasaules reģioniem, un tāpēc šī iejaukšanās ir jāsa, jāsamēro ar pamatiesībām. Un runājot par brīvības, drošības un tiesiskumu telpu, kā jau sastīja, sacīja Hustīnkungs, šī harta ir ļoti svarīga, Taču te ir arī jāņem vērā kopienas intereses un eh, līdz ar Lisabons līguma stāšanos spēkā tās ir jāņem vērā. Paldies, Koelju kungs, Sipelkundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es domāju, ka mums šodien notiek ļoti svarīga debate, un man ļoti žēl, ka daudzi kolēģi nav ieradušies, nevarēja būt klāt, jo es domāju, tas ir temats, kurš mūs nodarbinās vēl ilgi. Es ļoti ceru, ka viņi klausīsies šo debatu kādā citā, um, varbūt interneta ceļā. Un mums jau ir ļoti daudzi apsvērumi, kuri nav tikai formāli juridiski, bet tā ir arī politiska debata, jo pamattiesības jau nav jaunas, bet tās ir iegūšas jaunu svāru. Lisabonas līgumu sakurā, un tas parāda arī pirmās, to parāda arī pirmās diskusijas Eiropas parlamentā, lai mēs redzam, cik nopietni, cik svarīgs ir šis jautājums un datu drošības jautājums. Tas ir vēl plašāks nekā Stokholmas programmas jautājums. Eh, bet arī tieši sadarbībai ar policiju, ar eh, tiesiskajām institūcijām. Tas skar ļoti daudzas ikdienas jomas, un mums ir eh, notiek diskusijas Eh, piemēram, kas attiecās uz manām, eh, maniem personīgajiem gatiem eh, veselības jomā, vai ir nepieciešama šādas jaunas veselības kartas izveidošana, un ļoti daudz arī cilvēki diskutē par to, ka, piemēram, darba ņēmēji būtu ieinteresēti, lai iegūtu šādus datus Um, lai, piemēram, uzzinātu, cik slims vai cik vesels ir viņu potenciālais darba ņēmējs. Un jautājums par pilsoņu uh, tiesībām un datu aizsardzību uh, nedrīkstētu uh, būt nedrīkstētu tikt mazāk diskutēts nekā citi jautājumi. Šim jautājumam ir ļoti liels politisks svars, jo eh, šīs pilsoņu tiesību jautājums, piemēram, iekšējā tirgus eh, debates, mums tomēr pilsonis nonāk pirmajā vietā, un es uzskatu, ka tam ir ļoti būtiska loma, un nākošajās nedēļās mēs arī debatēsim par to, uh, Kā mēs tiksim galā ar šo info menedžmentu, ar datu drošību? Jo tas ir jau jautājums ne tikai par to, kam ir pieeja šiem datiem, bet arī cik aktuāli ir šie dati. Vai tiešām ir gadentēts, ka dati tiek arī dzēsti, ja ir pagājis to lietošanas termiņš tad tas noteikti arī piederās šai diskusijai, un mums vajadzētu arī izspriest, cik mēs Eiropas līmenī varam spriest par šiem jautājumiem un cik tas ir nacionālo valstu kompetence. Paldies, Sipel kundze. Pirms atkal došu vārdu Hasting kungam, es gribētu uzsvērt to, ko, nu, pats sacīja mans kolēģis Koelju kungs Šis brīdis tiešām ir ļoti svarīgs. Komisāras kundze Redinga arī norādīja, ka mēs varam salīdzināt šo situāciju cilvēktiesību jomā ar to, ko Eiropas Savienība sasniedza, nodrošinot vienotu ekonomisko telpu. Un uh, Es uzskatu, ka mēs atrodamies tagad uh, tādā situācijā, ka mums ir ļoti labs pamats, tiesiskais pamats, uh, pateicoties kuram mēs varam nodrošināt pamatiesību ievērošanu mūsu pilsoņiem. Tad lūdzu vārds sakā Hastin kungam, lai viņš varētu sniegt atbildes. Paldies, saka kas Hastinga kungs. Kā jau es sacīju sākumā, organizātoru pamatdoma bija. Uh, izvēršo šīs debates, bija parādīt, cik svarīga ir pamatiesību hartas loma brīvības, drošības un tiesiskuma telpā. Tā tiešām ir. Un šeit ir divi darbības virzieni. No vienas puses pamatiesība hārta ir saistīta ar ko vairāk nekā tikai ar datu aizsardzību. Uh, un visi, uh, visa šī harta arī norāda uz uh, citām tiesībām, piemēram, uh, uz tām, kas ir jāievēro īstenojot Stokholmas pro programmu un īstenojot tiesību aktus. Mm, tātad, kā jau es minēju, šī, šī datu aizsardzība nav svarīga tikai brīvības drošības un tiesiskuma telpas kontekstā. Komisijas nodoms ir līdz šī gada beigām izstrādāt likumdošanas priekšlikumus eh, saistībā ar eh, Stokholmas programmas pirmo daļu. Šis projekts ir svarīgs visām Eiropas politikas jomām. Un tas saistīts uh, gan ar darbu, ar veselību, ar transportu, sociālo nodrošinājumu un tā tālāk. Tātad šie centieni ir ļoti būtiski, un tas nozīmē arī to, ka mums ir jāsaskars ar jauno tehnoloģiju un globalizācijas izraisītajiem izaicinājumiem. Un te ir arī jāparedz tas, ka personīgo datu aizsardzība arī ir svarīga un arī datu vadības stratēģija. Cik es varu spriest, um, tagad ir paredzēta tāda, lai varētu izvairīties no iepriekšējo gadu laikā atkārtot, uh, kļū, izraisījušām kļūdām, kļūdu atkārtošanos. Un e, te tiks īstenota sistemātiska analīze, kas norādīs uz to, kā datu aizsardzība ir integrējama visās jomās. Un kaut, un kaut kas tāds manā skatījumā ir ļoti svarīgs, un es varu tikai uzteikt šo pieeju, cerot, ka tā tiks arī īstenot. Runājot par vispārējām pamattiesībām, nedrīkst aizmirst to, ka komisāra Redina, kas ir atbildīga par šo jomu, ir paudusi viedokli, ka jāievēro šeit nulles tolerance. To viņi ir diezgan stingri norādījusi. Tātad skaidrs, ka šī harta ir jāievēro ļoti stingri, un līdz ar to arī mums ir jāpjauš, cik svarīga šī harta ir un eh, tāpēc arī es eh, augstu vērtēšu jūsu atbalstu šai jomā. Mēs eh, mēģinam īstenot likumdošanas aktus un viegli tas nenāks, ticiet man. Paldies, Hastinkungs, saka priekšsēdētāji. Priekšsēdētāji tiek pārtraukti. Priekšsēdētāji turpina tā kā citi kolēģi vai aicinātie negribēja izteikties, tad tagad es gribētu aicināt pāriet e, pie otrās mūsu uzklausīšanas daļas. Tā ir pamatiesība un cilvēku cīņas aizsardzība, kā to paredz augstākās tiesas Eiropas Savienībā. Un šeit mums e, uzstāsies trīs pārstāvji, un pēc uh, viņu uzrunā mums būs diskusijas. Tātad es vēlreiz gribētu atkārtot, eh, ja kāds grib eh, izteikties, lūdzu paceliet eh, roku un tad mēs jums iedosim runātāju sāraksta lapus, kurus jūs varat reģistrēties. Pirmais cilvēks, kas runās šajā otrajā daļā, ir Jean-Claude Bonišu, Eiropas Savienības tiesas ceturtās palātas priekšsēdētājs. Lūdzu, vārds jums. Paldies, ka jūs atnācāt. Lūdzu. Paldies, saka Žanklods Bonišu. Ja jums nav iebildumi, es runāšu franciski, man tā būs vieglāk. Lai arī šīs sanāksmes Eh, nosaukums ir saistīts ar to, kā Eiropas Savienības tiesa nodrošina pamatiesību ievērošanu. Ļaujiet man tomēr nepievērsties sīkā informācijai par to, kā tiek nodrošināta šies tiesības eh, Eiropas Savienības tiesībā, Eiropas Savienības tiesā. Nu, šis jautājums ir labi pazīstams, un man šķiet, jums būtu daudz interesantāk ņemot vērā šo tēmu, pievērsties um, evolūcijas aspektam un, piemēram, apskatīt to, kāds būs uh, pamatiesību hārtas iespējas, kas uh, būs tās ietekme, kas arī cits starpā ir visas lielās sanāks nosaukums. Un tad vēl arī uh, izskatāms jautājums par Eiropas Savienības uh, iekļaušanos um, Eiropas cilvēka tiesību konvencijai. Man jāsaka, ka Eiropas Savienības tiesa nav Eiropas cilvēka tiesību tiesa. Šai tiesa ir administratīvas un juridiskas kompetences Eiropas Savienībā. Šīs tiesas uzdevums ir pārbaudīt eh, Eiropas Savienības iestāžu izstrādāto tiesību aktu tiesiskumu un tāpat kā jebkuras citas eh, nacionālās tiesības sargājušās iestie, iestādes. Eiropas Savienības tiesa drīkst arī pārbaudīt, kā tiek ievērotas pamatiesības. Mūsu tiesai ir arī jānodrošina vienota Eiropas tiesību aktu interpretēšana un īstenošana. Jo tāds ir arī pašas Eiropas Savienības eksistences pamats. Nolīgumā nav minētas visas tiesības, un tāpēc Eiropas Savienības tiesa izmanto savu tiesu praksi, lai noteiktu šīs tiesības. Tiesu praksa ir bagāta, piemēra ir daudz, un tā arī vieš uzticību. Piemēram, pamatiesību jautājumā Eiropas Savienības tiesī, eh, tiesa izmanto vispārējos, vispārējās cilvēku tiesības. Protams, ka šī tiesa izmanto par pamatu dalību valstu konstitucionālās tiesības un cilvēku tiesību aizsardzības uh, nolīgumu, kuru ir parakstījušas dalībvalstis. Izmantojot vispār zināmo formulu, šī tiesa ir arī piešķirusi īpašu nozīmi Eiropas cilvēku tiesību konvencijai. Eiropas Savienības tiesa izmanto Eiropas cilvēku tiesību tiesas, kas atrodas Strasbūrā, praksi. Bieži vien tā arī tiek citēta. Tātad Eiropas Savienības tiesa vieš uh, uzticību un lielā mērā uh, īsteno uh, citu tiesu praksi un ir pazīstams kādi gadījums, eh, kādi lieta 2008. Eh, gada 3. septembrī. Un eh, te ir arī tik, ir bijus, bijušas lietas saistībā ar tiem, kas ir tām organizācijām, privātpersonām, kas ir to sarakstā, kas sadarbojas ar Kadafiju. Ir bijusi arī direktīva saistībā ar nelegāli iegūto naudas līdzekļu legalizēšanu. Un te arī advokātiem tik piešķirs tiesas, tiesības apsūdzēt uh, personas, kas nodarbojas ar šo nelegālo darbību. Un Te ir arī bijušas direktīva, te ir arī bijušas dažādi gadījumi saistībā ar siltumnīcas efektu izraisošo gāzu kvotām. Un jāsaka, šīs tiesas līdzinējā darbība ir bijusi apmierinoša. Vai šādā kontekstā vēl būtu jāizstrādā pamatiesība harta pašai Eiropas Savienībai? No savas puses par to ne brīdi nešaubos jo ņemot vērā Eiropas Savienības pašreizējo attīstības fāzi un arī to, cik lielā mērā palielinās tās kompetences, nebūtu pieņemams tas, ka tai nepastāv neviena deklarācija, kas pievērstos cilvēku tiesību, pamatiesību jautājumam. Un arī runājot par brīvības drošību, drošības un tiesiskuma telpu, šī E, arvien paplaši, šīs arvien paplašinātās kompetences paredz arī pamatiesību uzskaitīšanu. Nepieciešams ir tas, lai kopīgas pārdomas, kopīgi pārdomu rezultātā tiktu izveidota vienota pamatiesību harta. Bet tagad, ņemot vērā to, ka harta pastāv, ir jāizanalizē, kāda ir tās nozīme Eiropas Savienības juridisko tiesību aktu kopumā. Un te ir runa gan par eh, tās saturu, gan par eh, interpretācijas noteikumiem. Runājot par pamatiesību hartu, ir jānorāda trīs pamatlietas. Šī harta ir uzskatāma par Eiropas Savienības eh, pri, prim, primāro tiesību aktu. Sestajā pantā ir minēts, ka tā ir tādas pašas kompetences kā pamatlīgumam. Otkārt, tā ir noteiktas kompetences, tā attiecas uz dalību valstīm un uz uh, dalību valstu iedzīvotājiem, īstenojot Eiropas Savienības tiesību aktus. Un treškārt, šī harta nemaina kompetences Eiropas Savienība un, kas ir vēl ļoti būtiski, šī harta, harta pat par sevi nav uzskatām par jaunu juridisko pamatu. Un runājot par tās eh, saturu, arī būtu izceļami trīs pamatelementi. Šī harta ap, aptver gandrīz visas pamatiesības, eh, kas ir minētas uh, Eiropas cilvēku tiesību konvencijā un visos tās pielikumos. 19 no brīvībām un tiesībām ir eh, kopīgas gan hartā, gan konvencijā. Piecas no pamatiesībām ir atrodams tikai cilvēktiesību konvencijā, un līdz ar to varētu sacīt, ka pamatiesību harta konst, eh, padara par konstitucionālo noteikumu eh, e, e, cilvēktiesību konvenciju. Ir pavisam 31 viens aspekts, kas šeit nav skarts, ir 12 kas saistīti ar uh, brīvībām, astoņi ar, ar um, um pilsonību un 11 ar citām tēmām. Un liela daļa ir saistīta tieši ar cilvēku tiesībām. un tas ir saistīts ar tām tiesībām, kas ir fundamentāls Eiropas Savienībā, taču ne vispār cilvēku tiesību kontekstā. Piemēram, tādas tiesības ir tiesības uz labu administrāciju. Protams, ka tas, tas būtu svarīgi visiem, taču šīs tiesības nav skatāmas par pamatiesībām, kā varētu, piemēram, sacīt par izteiksmes brīvību vai reliģisko brīvību. Un te vēl ir dažas e, īpatnības saistībā ar, ar interpretāciju. Gan tās e, preambulā, gan 52. pantā šī harta pati norāda, kāda ir tās interpretācijas noteikumi. Un te ir četri aspekti. Pirmais aspekts ir saistīts ar tiesību nozīmi un aptvērumu. Tad vispirms ir minēts, ka e, būtība ir tāda pati kā Eiropas cilvēktiesību konvencijai. Un otrkārt šī harta Eh, šai kartē ir jāievēro attiecīgie lēmumi. Treškārt, tiesības, kas ir saistīts ar dalībās kopīgajām konstitucionālām tiesībām, ir interpretējami, citēju, saskaņā ar šo hartu. Nākošais elements - tiesības ir attaisnojams vainu ar um, privātajām tiesībām vai arī ar vispārējām sabiedrības tiesībām, kas tiek atzītas Eiropas Savienībā. Ja paraugās uz dažādajām direktīvām, kas saistīts ar interpretāciju, dažkārt tās ir arī pretkrunīgas, pret un jo īpaši nevisai saprotamo Eiropas Savienības līguma sastā panta trešo punktu un uh, Eiropas konstitucionālās tiesības bijušā uh, ties, tiesas bijušā priekšsēdāta Banatēra sacīto. Jāsecina, ka te eh, ir saskatāmas daudzas Eh, nesaprot islamas frāzes, kas ir vēl jāinterpretē. Un tas, protams, varētu būt saistīts, piemēram, arī ar šo frāzi saskaņā ar hartu. Bet tieši šādi, šādi viņš ir izteicies Koņšana Tora minētajā koordinatoru sastādītajā rakstu krājumā. Priekšstādātājs Kunze, nobeigumā es gribētu izteikties par Eiropas Savienības iestāšanos Eiropas cilvēku tiesību konvencijā. Šī iestāšanās ir paredzēta Eiropas eh, Savienības līguma sestajā pantā, bet astota, saskaņā ar astotā protokolu, kā jūs zināt, Eiropas Savienības tiesa uztur labas attiecības ar Eiropas cilvēktiesību tiesu un arī ļoti lielā mērā iedvesmojas no šīs tiesas prakses. Kā jūs zināt, situācija ar vienu attīstās, un šīs te konvencijas pārakstīšana arī uh, mums izvirza dažas, um, um, dažas izaicinājumus, kas ir arī saistīti ar tīri tehnisko pusi. Vispirms uh, būtu jautājums, kāds ir Eiropas uh, primāro tiesību aktu status, uh, attiecībā pret Eiropas cilvēku tiesību konvenciju. Pirmkārt saistībā ar interpretāciju un otrkārt ar Eiropas Savienības darbību, kas labprāt tika pakļauta e, tiesnešu vērtējumam. Un te vēl arī jautājums par, e, š, par subsidiaritāti, kā tā tiks nodrošināta saistībā ar eh, Eiropas Savienības tiesu un ministru padome. Šī subsidiaritāte pastāv starp Eiropas Savienības iestādēm un eh, dalībvalstīm. Bet ir jā, jāpanāk tas, lai divi tiesneši nenodarbotos ar vienu to pašu lietu vienlaikus. Un ņemot vērā Eiropas Savienības tiesību, tiesai piešķirtās kompetences, kuras tai nodrošina Eiropas Savienības līgums, eh, par to ir vērts padomāt. Un tad vēl arī jādomā, ka ir eh, jāparedz iespēja eh, risināt iespējamās dispus, diskusijas starp abām tiesām. Līdz šim tādas problēmas nav bijušas, tomēr jāizdomā, kā tās varētu risināt nākotnē. Tādas ir mans pārdoms par pamatiesību hartu un tās e, nozīmi īstenojot to valsts līmenī. Paldies par jūsu uzmanību. Um, Paldies. Un mūsu nākošais runātājs būs Mišels Melchiors, Beļģijas konstitucionālās tiesas priekšsēdētājs, Eiropas konstitucionālo tiesu konferences 13. kongresa priekšsēdētājs. Lūdzu, vārds jums. Es pateicos priekšstādātājs kundze. Beļģijas konfesionālās tiesas priekšsēdētāja pieminēšana jūs varētu pārsteigt, jo šeit jūs sarakstā figurē divi Beļģijas ties, tiesneši, tāpēc man varbūt vajadzētu jums paskaidrot ko tas īsti nozīmē. Mēs, es pārstāvu šeit Beļģijas federālo iestādi. Un tad vēl priekšstādātāji pieminēja Eiropas konstitucionālo tiesu konferenci, mani kā, 12, kā tās 12. kongresa priekšstādātāji. Un man te jāsaka, tādu kongresu bijuši pavisam 12, un pēdējais kongress ir tieši koncentrējies uz Eiropas Savienības tiesas e, attiecībām ar citām dalībvalstu tiesām, tā skaitā arī ar Strasbūras cilvēktiesību tiesu. Šī iemesla dēļ mani šeit uzaicināja piedalīties šais debatēs, es gan biju pārsteigts, bet man jāsaka arī pagodināts par to. ņemot vērā īpašo tēmu, pamatiesību un cilvēku cīņas aizsardzību, kā to par augstākās tiesas Eiropas Savienībā. Es eh, koncentrēšos uz eh, Beļģijas kontinentālo tiesu, taču, protams, ka es runāšu arī par Eiropas pamatiesību hartu. Saka, Beļģijā pavisam ir septiņi, uh, tiesības sarga, septiņas tiesības sargājušās iestādes. Konstitūcija, Beļģijas konstitūcija ir uh, otrajā pantā minēts uh, pamatiesības. Un uh, šī konstitūcija tika izstrādāta 1831. gadā. Šie jautājumi vispirms ir izvirzāmi pieprasot kāda tiesību akta atsaukšanu um, laikā līdz sešiem mēnešiem pēc tam, kad šis uh, tiesību akts tiks publicēts, ticis publicēts oficiālajā tiesību aktu vēstnesī. Un Beļģijā ir vairākas um, valdības iestādes un arī uh, parlamenta priekšsēdētājs var vērsties ar šādu lietu, pieprasot kā tiesību aktu atcelšanu, bet tas pats attiec arī uz jebkuru, jebkuru privātu personu. Arī tā var pieprasīt kā tiesību aktu atcelšanu, norādot, ka eh, kāds tiesību akts eh, var aizskart viņu tiesības. Līdz ar to pieeja konstitucionāla tiesībai, tie, konstitucionāla tiesai ir visnotaļ plaša. Un par jebkuru tiesību normu vispirms tiek uh, izdarīts pirms, pirms judiciālais spriedums. Tas, piemēram, attiecas uz jebkuru, uh, jebkuru uh, tiesību aktu, neatkarīgi no tā, ka tas tika izstrādāts. Piemēram, ir bijis gadījums, kad uh, šādi tika apšaubīta uh, kāda 1804. gadā uh, publicēta tiesību akta norma. Vai Beļģijas konstitucionālā tiesība nodarbojas tikai ar konstitūcijā minētajām tiesību normām. Mana atbilde būs tāda, kā jau frančiem mēdz būt, franciski runājošiem gan jā, gan nē. Te, piemēram, ir runa par eh, vienlīdzību, kriminālu tiesībās, par tiesībām uz ģimenes dzīvi un privātumu. un konstitūcijā ir paredzēta, paredzēts materiālās mm, tiesību normas. Bet uh, tiesa var arī uzskatīt, ka šīs starptautiskās, nu, Strasbūras cilvēktiesību tiesas un uh, mūsu nacionālās uh, tiesības ir jāizskata kopumā saskaņā vienām ar otru, un e, līdz ar to arī ir daudz atsauksnu uz Eiropas cilvēktiesību tiesas praksi. Konstitūcijā ir arī paredzētas nemateriālās tiesības, kuras tiek nodrošinātas ar atsauksmi. Piemēram, te ir, tās ir tiesi, tiesības uz nediskrimināciju, kas ir jāievēro nacionālajām tiesībām, tiesību normām. Un tas attiec uz jebkuru tiesību aktu, vai tas būtu civils, vai saistībā ar nodokļiem. Bet runājot par tām tiesībām, kas varētu tikt diskriminētas, 1991. gadā Beļģijas konstitucionālā tiesa ir norādījusi, ka jebkuras tiesības un brīvības, kas ir saistītas ar Eiropas cilvēktiesību konvenciju, nedrīkst tikt apspiestas nacionālo tiesību aktu darbības rezultātā. Un mm, te var arī būt atsauksmes uz, atsauces uz Eiropas Savienības tiesībām. Un Beļģijas konstitucionālā tiesa bija pirmā tiesa Eiropas Savienībā, kas sāk strādāt izmantojot prejudiciālos nolēmums, kas bija saistīti gan ar interpretāciju, gan arī par atvasināto tiesību aktu normām. Bet tad, kas, eh, kā būtu skatāma Eiropas pamatiesību harta, ņemot vērā Eiropas Savienības sastā panta pirmo punktu, pamatiesību hārta tiek, ir kļūst par primāro, primāriem tiesību aktiem. Un tas gan nav īpaši pārsteidzoši, jo jau apmēram 1970. gadā savā spriedumā Pērģijas konstitucionālā tiesa ir norādījusi, ka pamatiesības ir uzskatāms par cilvēktiesības ir uzskatāms par pamatiesībām, uh, kas ir skatāms eh, šajā tiesā. Māstrihtas līgums arī ir apstiprinājis šo tiesu praksi. Un eh, Eiro, eh, līgums par Eiropas Savienības darbību trešajā pantā arī apstiprina šo aspektu. Un tādā veidā tiesību šī pamatiesību harta varētu nodrošināt vēl plašāku sārakstu šīm tiesībām, kaut arī e, Eiropas Savienības līguma 6. pantā, 6. panta 3. punktā ir uzskaitītas dažas no šīm tiesībām. Un e, pastāv arī noteikumi, kuros ir paredzēta jurisdikcija un uh, pamatiesību interpretāciju. Uh, ir valdījis nepareizs uzskats, kā harta veidojot jaunu pamatiesību aizsardzības sistēmu. Par spīti tam, ka pastāv uh, Eiropas sociālā harta un vēl visādi citi tiesību akti. Nē, patiesībā visas nacionālās konstitūcijas iekļauj uh, likumu par, iekļauj normu par pamatiesību uzskaitīšanu. Bet uh, arī Eh, Beļģijas konstitucionālā tiesa ir nodarbojusies ar līdzīgiem jautājumiem. Šī pamatiesību harta ir vienkārši uzskatām par papildu instrumentu citiem Eiropas Savienības tiesību aktiem. Tā izvirza prasību gan kopienas administratīvai iestādēm, gan nacionālajām iestādēm, īstenojot Eiropas Savienības tiesību aktus. Un tas ir norādīts hartas 51. pāntā. Donc, la législation nationale... Līdz ar to nacionālās, nacionālajie tiesību akti ir tiem ir pienākums ievērot pamatiesību hartu, ka tie īsteno Eiropas Savienības tiesību aktus, piemēram, īstenojot, eh, transponējot kādu regulu vai direktīvu. Un dažkārt, kad eh, šīs Eiropas Savienības tiesības netiek ievērots, kā dalībvalsts tiek ievērots Eh, pret kādu dalībās tiek izvirzītas sankcijas. Nacionālajām, tiesī, nacionālajām tiesību normām ir jāievēro Eiropas uh, cilvēktiesību konvencijas septītais pants, kur ir minēts, ka uh, soda intensitāte nedrīkst būt nesamierīga attiecībā uz pārkāpumu. Tas jau ir arī paredzēts eh, Strasbūras cilvēktiesību tiesas noteikumos. Tātad te ir runa ne tikai par mērķa īstenošanu, bet arī par manevra telpu kas, nu nevienmēr, bet dažkārt gan attiecas uz dalībvalstīm. Un es domāju, ka šajā garī, gadījumā harta netie, neatiec uz šo jautājumu, bet gan vairāk nacionālie tiesību akti. Ļoti svarīgs ir 52. pāns, lai varētu interpretēt tiesības un principus. Tas attiec jo īpaši uz tā otro punktu un trešo punktu. Hartā ir e, lielā mērā iekļautas tās tiesības, kuras e, garantē arī konvencija. E, būtībā princips ir labs, taču frāzējums nav īpaši skaidrs. Te nav skaidrs, kāda ir konvencijas nozīme. Mēs taču to konvenciju nevisai pazīstam. Jo šīs konvencijas īstenošana nosaka Strāsbūras cilvēktiesību tiesas prakse. Un tāpēc īstenojot Eiropas Savienības tiesības, tiek uzsvērtas dalībvalstu tiesu normas. Un e, šī harta ir paredzēta uh, tam, lai padarītu šo situāciju skaidrāku un lai neuzdotu prejudiciālu, ne, nelūgtu izstrādāt prejudiciālu nolēgumu Eiropas cilvēku tiesību tiesai Strasbūrā. Līdz ar to ir skaidrs, ka gan hartas, gan konvencijas normai ir tāda pati nozīme, un to nosaka Eiropas Savienības tiesa un Eiropas cilvēktiesība tiesa. Es nevarētu apgalvot, ka šāds tiktu pārbaudīt Eiropas Savienības atvesinātie tiesību akti. Bet šajā hartā ir minēta arī principi, ekonomiskie un sociālie principi, kas e, nosaka konkrētas kompetences. Un tad šeit tiek e, novilkta skaidra, skaidra robežšķirtne starp dažādajām tiesību normām. bet vai šīs hartas stāšanās spēkā e, neizveidos tādu jaunu lūgumu vilni pēc prejudiciāliem nolūgumiem, nolēmumiem no Eiropas Savienības tiesas puses. Ja 47. hartas pantā ir paredzēts noteikti termiņi, kuros ir jāsniedz atbildi. Bet uh, Luksemburgas uh, tiesa var sniegt šādus nolēmumus 18 līdz 24 mēnešu laikā. Runājot par uh, pamatiesību hartu un cilvēku tiesību konvenciju Man jāsaka, ka pretēji tam, ko sacīja citi, Strāsbūra un Luksemburga nav uzskatām par vienu un to pašu. Luksemburga nodarbojas ar Eiropas kopienas tiesībām, Strasbūras tiesa nodarbojas ar dalībvalsts tiesībām. Un tā gluži nav. Es gribētu sacīt, ka Luksemburgas tiesa ir supranacionāla tiesa, kas darbojas pamatojietos uz tām kompetencēm, ko tā ir piešķīrušas dalību valstis. Bet Strāsbūra īsteno savu darbību, pamatojoties uz katras atsevišķās dalību valsts tai piešķirtajām kompetencēm. Un, eh, kā jau es sacīju sākumā, kaut arī mēs pārbaudām, kā tiek īstenot Eiropas Savienības tiesība akti, tas nenozīmē, ka mēs nenodarbojamies ar cilvēku tiesību vai pamatiesību jautājumiem. Nu, es domāju, ka mm, kaut ko līdzīgu varētu sasīt arī citu pārstāvju. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Uh, Un tagad pēdējais runātājs saka priekšsādātāji. Ehm, pateicos, protams, eh, Mišelam Melhjoram eh, par to, ka viņš pastāstīja, ko nozīmē šie divie, divi priekšsādātāji, kurš viņš te pārstāv. Un tagad vārds eh, Žanam Polam Kosta, Eiro, Eiropas cilvēktiesību tiesas priekšsādātājiem. Es turpināšu franciski. Runājot par eh, Beļģijas konstitucionālo tiesu, tā sadarbojas lielā, um, eh, sadarb, tā, tā sadarbība ir ievērojama. Tā pārbauda. Tā pārbauda to, cik lielā mērā tiek īstenotas šīs tiesības. Un šī tiesa savā tiesu praksē iestrādā arī Eiropas Savienības tiesas praksē. Runājot par Eiropas Savienību, attiecībā uz to, Beļģijas konstitucionālā tiesa vēršas pie Eiropas Savienības tiesas katreiz, kad ir rodas nopietnas uh, grūtības par uh, Eiropas Savienības tiesību, ar Eiropas Savienības tiesību akta interpretēšanu. Eiropas konstitucionālā tiesa ir eh, pieprasījusi vairāk prejudiciālo nolēmumu no Luksemburgas tiesas nekā jebkura cita Eiropas eh, Savienības dalībvalsts tiesas. Tomēr eh, tas nemazina jautājums, kas būtu saistīts, saistīta ar vairāku Eiropas Savienības tiesu jurisdikciju. Runājot par Luksemburgas tiesu, eh, mūsu tiesā, tāpat kā citās tiesās, ir zinām jautājumi par to, kāda, kāda varētu būt eh, pamathartas nozīme. Kā jau sacīja Mišelmelchior kungs, ir vērts atgādināt, ka hārtas noteikumi ir attiecināmi uz eh, iestādēm, organ, organismu un, or, un citiem uh, citām organizācijām no Eiropas Savienības puses, cik lielā mērā tiek ievērots subsidiaritātes princips. Luksemburgas tiesai, pamatojoties uz hārtu, nebūtu jāskata nacionālo tiesnešu uzdotie jautājumi attiecībā uz iekšējām tiesībām kas eh, neīsteno Eiropas Savienības tiesību aktus, bet kas tiktu uh, nacionālo tiesnešu skatījumā uzskatāms par, tiktu uzskatīts par tādām, kas ir pretrunā vienotrai. Un es eh, tīri no personīgā viedokļa gribētu sacīt, ka es jau sen iestājos par Eiropas Savienības iestāšanos Eiropas cilvēktiesību konvencijā. Bet man eh, nešķiet no tiesiskā para, eh, viedokļa pareizi eh, piesaistīt konstitucionālās, nacionālās tiesas diskusijām par, par šīs procedūras vērtīgumu. Un runājot par eh, Strasbūras tiesu, es uzskatu, ka mēs eh, varam eh, ka mēs nespējam slēpt šo smago situāciju, kurā atrodas šī tiesa, ņemot vērā, ka tai tika uzticēta pār par 125 tūkstošu lietu vešanu. Un tas jau īpaši attiecas uz patvēruma meklētāju prasībām. Es esmu uzstājis, uzstājis uz to, lai pastāvētu šīs eh, subsidiaritātes princips attiecībā uz Eiropas eh, tiesu kompetenci. Es esmu pieprasījis, eh, lai pastāvētu lielāka mm, lielā, tā, saprātīgāka rīcība un tiktu arī uh, paredzēta iespēja atturēties. Um, es atzīstu, ka konvencija ir jāinterpretē uh, pašreizējo, pašreizējā konteksta gaismā un ka tā nav izveidota tāpēc, lai nodrošinātu teorētiskās šietamās tiesības bet gan tikai praktiskās un reālās tiesības. Un eh, te, tas attiec gan uz eh, nacionālajām tiesībām, gan arī, gan arī uz Eiropas Savienības tiesībām. Bet eh, šī tiešas tiesa dažkārt uzvedas kā apelācijas tiesa, pārskatot uh, lietas, arī vērtējot, vai uh, tiesība akti iekšēji tiek pareizi īstenoti. Arī dažkārt kā uh, pārskatīšanas tiesa. Un Jāsaka, ka tieši tāpēc arvien vairāk tiek uh, pieprasītas dažādas, uh, tiek izvirzīts arvien vairāk prasības. 2008. gadā apmēram 3200 prasības, šāda veida prasības tika eh, izvirzītas. Visbiežāk tās bija saistītas ar eh, jūtīgiem jautājumiem saistībā ar ārzemnieku tiesībām vai ar tiesībām uz patvērumu. Un tas, protams, prasīja jo īpaši daudz centienu visbiežāk eh, bez rezultāta. Eh, izmantojot eh, Eiropas Savienības eh, aizsardzības, cilvēktiesība aizsardzības mehānismu, man šķiet, ka būtu svarīgi Interlākens konferences kontekstā paraudzīties, kāda būtu Strasbūras tiesas loma. Turpmāk, paldies! Well, uh, we had, uh... Paldies! Mums uh, bija trīs interesants uzstāšanās par Strasbūras un Luksemburgas tiesu lomu. Pamatā runātāji runāja par tiem pašiem jautājumiem. Tagad mēs esam nonākuši līdz diskusijai un es gribētu aicināt uh, Harekija Tondo kungu kā pirmo runātāju debatēs. Viņš uh, strādāja konstitucionālo lietu uh, komitejā un sagatavoja ziņojumu par šo jautājumu. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es ar lielu interesi uh, klausījos runātājos. Un pavisam atklāti man jāsaka, ka šeit tika atrunāts patiesi sarežģīti temati. Uh, mums bija debates mūsu komitejā, arī konstitucionālo lietu komitejā Uh, par Eiropas Savienības iestāšanos konvencijā. Un, kā jūs zināt, nākošajos mēnešos notiks sarunas šajā sakarā. Un tēmas, kuras jūs skārāt, arī tur tiks diskutētas. Man būtu daži specifiski jautājumi. Es domāju, ir vēl ļoti daudz šaubu par šo svarīgo tēmu par Eiropas Savienības iestāšanos konvencijā. Un mans pirmais jautājums būtu sekojošs. Vai jūs domājat, ka būs nepieciešams pārdomāt uh, um, Luksemburgas tiesā un arī nacionālajās tiesās, pirms tās nokļūst uh, tādā kā strupceļā, uh, kad būs kopējais likums, kurš nacionālajās tiesās vairs, uh, kuru vairs nevarēs pielietot, nevarēs izstrādāt. Jo normas jau nosaka, ka, piemēram, vācu pilsonis, ja Eh, viņš uzskata, ka viņa cilvēku tiesības net, netika ievērotas, um, iesniedz sūdzību Karlsruē. Vai viņš tad uzreiz varētu vērsties Eiropas, cil, eh, Eiropas Savienības tiesā? Es domāju, ka tomēr šāds jautājums no sākuma jāaplūko ir nacionālajās tiesās, jo teorētiski jau nebūtu loģiski, ka e, kopējo tiesību neievērošana nacionālajā līmenī uh, E, netiktu e, ņemta vērā, ka viņš nevar uzreiz griezties Luksemburgas tiesā. Otrā problēma, kas mani interesētu, ir sekojoša. Runa ir par saikni starp konvenciju un hārtu. Bonišo kungs jau arī to pieminēja ir interesantas pārdomas par jautājumu, kādas tiesības uzņemās harta, kuras uh, nav atrodamas Eiropas cilvēktiesību konvencijā. Tas nozīmē, hartai ir primārās tiesības, un Eiropas Savienība uh, būs. Uh, dalību locekli konvencijā, bet e, nerealizēs visus protokols, un tādēļ mums jautājums būtu sekojošs. E, kādi ir eh, konvencijas protokoli, kur tik izstrādāti pēdējos gados? E, kuri ir saistoši, ja Eiropas Savienība kļūs par dalībnieci konvencijā. Tātad Eiropas komisija jau var vest sarunas par to, ka Eiropas Savienība iestājās konvencijā, bet ne, visos, ne visi protokoli tai būtu saistoši. Tātad, kuri protokoli būs saistoši iestājai konvencijā? lai eh, būtu saskaņa ar pamattiesībām. Un mans nākamais jautājums. Eh, kā var atrisināt eh, šo nesaskaņu, tad, ja Eiropas, starp Eiropas Savienību konvenciju un protokoliem, bet ja harta nav pārakstīta, jo jūs jau izmēn, izmantojāt opt-out iespēju, un tās ir trīs valstis, un šīs trīs valstis ir izteikušās pret to, lai šī harta darbotos arī viņu valstīs. Uh, Tātad protokolos arī ir runa par Eiropas Savienības neutralitāti. Vai ir kādi ierobežojumi iestājas sarunās sakarā ar cilvēktiesību konvenciju? Un ceturtais jautājums. Konvencijas izmantošana ārpus ES ja es kļūst par, valsts, eh, par dalībnieci, eh, tad jau ir runa arī par eh, šo darbības jomu ārpus Eiropas Savienības, piemēram, attīstības sadarbība, ārlietu, Eiropas Savienības pārstāvniecības ārzemēs un tā tālāk. Es zinu, ka ES un jūsu orgāni ārpus ES teritorijas e, ka tiem ir pienākums šos principus ievērot, un šeit, protams, ir runa arī ir pam par pamattiesību hartu. Protams, tur būs spēkā arī konvencijas principi un protokoli. Un mans jautājums būtu par šo principu realizāciju. Piemēram, ja Bolīvijas pilsonis Strasbūrā sūdzas uh, par kādu, uh, at, tātad, uh, kādu organizāciju Bolīvijā, kura veicina it kā attīstību. Piemēram, ir Um, sabiedrība, vietējo sabiedrība. Kā jūs um, to, šo lietu risinātu? Paldies, priekšsēdētājs kundze. Well, uh, all the, all of, um... No visiem šiem jautājumiem mēs redzam, ka mūsu dienas kārtība ir diezgan sarežģīta un rodas ar vien jauni jautājumi pēc atbildēm, un visas šīs atbildes tagad, eh, visi šie jautājumi arī tiks skatīti eh, sarunās. Tagad es gribētu dot eh, vārdu atkal runātājiem, un pēc tam būs laiks tālāk jautājumiem un atbildēm. Tātad vispirms Bošulkungs un Melkjoram Bosīkungi lūdzu atbildiet uz jautājumiem. Merci, madame. Paldies, priekšstādātās kundze. Kad kāds jautājums ir grūts, tad uh, Francis parasti saka, jautājums ir ļoti interesants. Šie jautājumi tiešām ir interesanti. Pirmais jautājums, ko jūs man uzdeva, uzdevāt, ir ļoti būtisks jautājums, lai nodrošinātu Eiropas Savienības pareizu darbību. Un eh, es varētu dot šādu atbildi. Nevajag organizēt nekārtību Nevajag organizēt nekārtību. Nu, vienkārši sakot, tas nozīmē to, ka jāatrod līdzekļi, lai varētu izmantot subsidiaritātes principu. Šis princips ir Eiropas cilvēku tiesību konvencijas pamatprincips attiecībā pret, savienību, pret Eiropas Savienību tādā pašā veidā, katrā ziņā nemazāk efektīvi, kā, kā šis princips tiek izmantots attiecībā pret dalībvalstīm. Nu, es varētu, piemēram, minēt, es tā uzskatu, jā, bet iespējams, ka par to ir vēl vairāk vērts padomāt, ka būtu vērts Uh, pievienošanās nolīgumā norādīt konkrētus noteikumus, piemēram, tādus, kur būtu minēts, ka tad, kad uh, jautājums prejudiciālais nolēmums tiek pieprasīts Eiropas Savienības tiesā, ka tiek uh, ka ir jāgaida šī atbilda un ka arī Nacionālā tiesa gaida šo atbildi piemēram, attiecībā uz kāda kopienas tiesību akta eh, spēkā esamību. Un jāparedz arī tāds noteikums, kā rīkoties tad, ja šāds prejudiciālais nolēmums nav prasī, nav pieprasīts. Un eh, te būtu jāņem vērā prejudiciālo nu, iesu prakse, kāda tā ir bijusi tagad no jau 50 gadus nacionālā jurisdikcija uh, var, piemēram, izšķirties neuzdod nacionālo, neuzdod, nepieprasīt prejudiciālo nomā, nomāmumu. Ir jāiz, jāizstrādā mehānisms, kā Eiropas Savienības tiesa var īstenot savas tiesības, tad, ja tā netika uzdots prejudiciālais nolēmums. Un, piemēram, Eiropas Savienības komisija varētu rīkoties uh, pretēji Strasbūras tiesai. Jā, prasītais nav apmierināts, viņš, piemēram, varētu doties pie Eiropas Savienības iestāde. Mēs, piemēram, varam iedomāties šādu situāciju valstu līmenī, ka ir, piemēram, viena puse lietā, kas eh, pieprasa, lai uh, tiktu piemērots izņēmuma noteikums attiecībā pret kopienas tiesību aktiem. Tā tad būtu skaidri jānorāda, kāda, kādas ir katrai darbī, katrai tiesai eh, kompetences tātad attiecībā uz Eiropas Savienības tiesu ir jāpārbauda, vai nacionālajie akti atbilst Eiropas Savienības aktiem. Uh, un Strasbūras tiesa nodarbotos ar eh, jautājumiem saistībā ar cilvēktiesībām. Nu, tad būtībā šis jautājums ir visnotaļ tehnisks. Tas ir tas iemesls, kāpēc lielā mērā šie jautājumi nav kārtīgi izskatīti. Ir jāuzmanās, lai mēs pārāk daudz nenošķirtu jautājumus par uh, Eiropas kopienas uh, tiesību aktu spēkā esamību vai tiesiskumu. Un pamatiesībām. Beļģijas konstitucionālās tiesas kolēģis man nu pats sacīja, ka šai tiesai būs jānodarbojas ar daudz vairāk prejudiciālām nolēmumiem nekā citu dalību valstu dalību valstu tiesas, jo īpaši saistībā ar nelegāli iegūtu naudas līdzekļu legalizēšanu. Bet advokātu profesionālais noslēp, profesionāla noslēpuma norma paredz to, ka būtībā to, ko direktīva neļauj viņiem darīt, eh, pieprasa darīt cita tiesība norma. Ir, piemēram, eh, kā šai tiesai, piemēram, ir jāizvērtē prasītāja prasījuma pamats. Bet tāpat kā varētu sacīt arī man kolēģi no Strasbūras tiesas, mums šajā jautājumā nav uh, Uh, vēl pamat nostājas. Mēs tikai varētu aicināt attiecīgo iestāžu pārstāvis uzmanīgi skatīt uh, šo jautājumu izvirzītās problēmas un attiecīgi tās risināt. Runājot par uh, šīs konkure, konvencijas parakstīšanas eh, prasībām. Priekšstādājs, kundze, vai jūs gribat, ka es tagad uz to atbildu? Jā, es tagad atbildēšu uz šo otro jautājumu. Es domāju, ka te ir runa par politisku lēmumu. Es esmu diezgan kārtīgi izstudējis eh, konvencijas, hartas un protokola attiecības. Bet būtībā varētu sacīt, ja šo protokolu pieliek klāt konvencijai, tad apmēram 90% līmenī tas uh, sēdz uh, pamat tiesību hartas uh, darbības jomu. Mani kolēģi arī uz to norādīja, ka nav nekāds šau par to, ka pamatiesību hartā ir noteikumi, kas pārsniedz Eiropas Savienības kompetences, piemēram, runājot par nāves sodu, par laimi. Tagad <laughs> kopienas iestādes vēl nav kompetentas krimināllietās. Tas varētu. Eh, eh, eh, tātad šīs iestādes arī nevar uzlikt nekādas kriminālas Uh, izvirzīt kriminālas sankcijas. Tad būtībā tā ir politiska izvēle. Un vēl jautājums katrai valstī ir sarežģīts no tehniskā viedokļa. Piemēram, īpašā attieksme, īpašā nostāja attiecībā pret cilvēku, tie, pret pamatiesību hartu. Šī nostāja ir jāsamēro ar uh, nostāju pret uh, Eiropas cilvēktiesību konvenciju. Es vēl šo jautājumu neesmu kārtīgi pētījis, bet katrā ziņā te ir jāizpētī, cik lielā mērā šeit tiks eh, sekti attiecīgās, tiks sektas attiecīgās darbības joms. Un runājot par trešo jautājumu, man būtu kārdinājums eh, tā vispārēji atbildēt, ka šīs ka šī harta ir saistīta ar iestādēm, neatkarīgi no tā, kas ir tā persona, kas vēršas pret iestāžu darbību. Bet arī Eiropas Savienības tiesai būtu mazliet jārau, jāskatās, kāda varētu būt tās kompetences attiecībā pret šo hartu. Paldies, priekšsēdētāji, paldies par šīm atbildēm. Eh, varbūt arī jūs, eh, Bosi Jutkungs, gribētu atbildēt uz šiem jautājumiem, kuram atbildēja Melchior kungs. Paldies! Kad Eiropas Savienības tiesību aktu uh, izskata Strasbūrā, uh, no tā viedokļa, ka tas pārkāpj pamatiesības, vai šeit būtu prasāms prejudiciāls nolēmums Strasbūras tiesai. Parasti ir tā, tad ja kopienas tiesību akts tiek uzskatīts par spēkā nēsošu, nu, es gribētu sacīt, tad jā, no juridiskā viedokļa tas nav spēkā esošs, tad, tad tomēr būtu uzdodams prejudiciāls nolēmums Luksemburgas tiesai. Un tad šī Eiropas Savienības tiesa varētu, piemēram, sacīt, nē, šis tiesība akts ievēro pamatiesības. Un tad šādā veidā tiešām šī tiesa tiks iesaistīta. Un tomēr Strasbūras tiesnesis attiecībā uz šī paša tiesība akta uh, jautājumu, vai tas pārkāpj pamatiesības, var, piemēram, spriest pretēji. Problēma rodas tad, kad eh, iekšējā līmenī uh, šis tiesība akts tiek attaisnots, jo īpaši saistībā ar Silfit tiesu praksi. Problēma ir tāda, ka šīs situācijas tiesiskums nav vienmēr pašsaprotams, acīm redzams. Skaidrs, ka protokolā ir jāparedz tāda iespēja, lai š, būtu iespējams pieprasīt prejudiciālo nolēmumu. Lai Eiropas Savienība kā tāda varētu iesaistīties, vai varbūt arī tiesība, tiesa. tiesa lai tās varētu iesaistīties šajā procesā Strasbūras tiesā. Un eh, šī saikne starp hartu un konvenciju, kā tad ir šie iesaistītie protokoli? Ir iestāžu protokols, kas nosaka konvencijas darbību. Tomēr šis protokols vēl ir jāratificē, un tad par eh, materiālo protokolu. Dalībvalstīm te ir brīva izvēle, dažas dalībvalstis to ir ratificējušas, piemēram, Beļģija ar septīto protokolu to ir ratificējusi, līdz ar to nekāda problēma te nav. Un šajā gadījumā tošām viss nosaka izvēli. Es domāju, ka pirmais papildu protokols gan būtu tā vērts. Tas ir tas protokols, kas netika pieņemts 1950. Eh, gadā, jo tur bija dažas politiski problēmas. Un bija jāpagaida pāris eh, gadi, lai tad tas tiktu izmainīts tā, lai, lai tas būtu pieņemams. Šo pirmo protokolu dēvē par uh, papildu protokolu, bet nu, vēlāk tam tika iedots pirmā protokola nosaukums. Un e, tad var ir valstis, kuru situācija attiecībā uz e, hartu vai attiecībā uz iekļaušanos konvencijā ir e, īpaša. Bet to nosaka Eiropas Savienības sastais pāns. Eiropas, eh, līguma par Eiropas Savienības sastais pants. Bet es īsti nezinu, par, eh, par ko šeit šīm dalībvalstīm būtu jāuztraucas. Un runājot par eh, darbības jomu ārpus Eiropas Savienības, tādu gadījumu ir bijis daudz, bet tiesu praksa vēl šeit nav pilnīgi skaidra, tāpēc es labāk neizteikšos par šo jautājumu. Paldies! Paldies, priekšstādātājs kundze. Es vēlējos citēt, ko teicis Bonišu kungs, ka, kaosu, ha, ka mums nevajadzētu izraisīt haosu, un es domāju, mēs varam par to visi vienoties ir ļoti svarīgi 51. paragrafā, tātad tas eh, tiek ļoti stingri interpretēts, tātad vienīgi un viens pats, un ja mēs to nedarām, tad patiesi var rasties haoss. Un otrkārt ir arī cits svarīgs jautājums, un tur mums ir um, šo uh, soļu kārtība, kādi spērami. Pēc Karlsruhes mums ir jādodas uz Luksemburgu. Nē, ir tieši otrādi ir jādodas uz Luksemburgu. Pirms mēs esam griezušies Karlsruhe. Uh, Tas ir, protams, sarežģīts jautājums, bet jautājums no sākuma jāuzdod Luksemburgā. Eh, ja ir eh, runa patiešām par fundamentālu interpretāciju. Un tad bija runa par papildu protokoliem, kuri uzliek pienākumu. Mums šeit ir arī normatīvie protokoli, un tas nav acīm redzams, ka Eiropas Savienība kļūst eh, par protokolu dalībnieci, kur ir vis, visas dalībnieces nav iesaistījušās. Un man šķiet, mums ir jāpieņem lēmumi. Tad arī valstis, kuram bija opt-out, šeit mums būtu jārīkojas sekojoši Eh, tur nevar griezties Luksemburgā, ja rodas eh, problēmas ar pamatiesību hārtu. Tātad viņi nevar iesniegt ja šo jautājumu Luksemburgā, un tad vajadzētu iet pa tiešo uz Strasbūru pirms uh, lūgt uh, Luksemburgas lēmumu. Un tad, kas attiecās uz darbību ārpus ES, Tātad par uh, cilvēktiesību konvenciju un līgumu. Uh, tur nav liels atšķirības, kas attiecās uz darbību ārpus teritorijas, jo tas ir arī tāpat līdzīgi kā dalību valstīm. Paldies! Un tagad Klēs kungs. Ik zou het willen hebben over het onderscheid tussen de rechterlijke macht, en daarmee bedoel ik the... Paldies, es gribētu runāt par atšķirību starp tiesām, tiesu tiesībām un cilvēktiesības tiesu no vienas puses. Es baidos, ka Eiropas Savienības valstis, kurām ir stingrāka imigrācijas un patvērumu politika, Un eh, šīm valstīm var būt dažādi noteikumi, piemēram, minimālie ienākumi, eh, ir kaut kāds minimālo eh, ienākumu slieksnis cilvēkam, kuram ir vēlēšanās imigrēt, vai arī vecuma ierobežojums. Un šādu noteikumu varētu pastāvēt, lai cilvēkus atturētu no masveida imigrācijas un sociālās drošības sistēmas izmantošanas. Uh, Un šādi ierobežojumi tiek piemēr, pieņemti parastajā demokrātiskajā kārtībā, bet varētu būt kā Strasbūrs vai Luksemburgas tiesa arvien vēlāk, arvien vairāk pieņem lēmumus pret šādiem ierobežojumiem. Piemēram, metokļu lietā bija šāds spriedums. Tā ir tāda bīstama tendence, jo ir dalību valsts uh, likums, un uh, tad uh, tiesneši, kuri neatbild nevienam, pieņem spriedumu pret šo likumu. Un šādā veidā tiek samazināta dalību valstu suverenitāte, un šī problēma kļūs arvien lielāka. rodas tāda ierobežota suverenitāte un tiesneši kļūst ar vien eh, spēcīgāk un beigās var Eiropā izveidoties tāda tiesnešu valdība, kas stāv pāri valstīm. Tas ir eh, tāds paradoks Eiropas Savienībā eh, runājot par šo cilvēktiesību konvenciju. Šī konvencija pat par sevi ļoti laba, bet ir uh, iespējamas dažas politiskas eh, interpretācijas, kuru dēļ var eh, samazināties demokrātija. Un es gribētu Bonišu un Boset kungu komentēt šos jautājumus. Paldies. Es vispirms noklausīšos visas jautājumus eh, un pēc tam atbildes. Tātad nākamais runātājs Henrija Labāna. Lūdzu. Bien, deux, deux ou trois remarques euh, en forme de question. La... Divi vai trīs komentāri jautājumu formā. Pirmais komentārs ir šāds. Es eh, ļoti augstu vērtēju Žanklodu uzmanību, modrīgumu uzmanību saistībā ar eh, Strasbūras eh, tiesu, cik lielā mā tā aizstāv uh, pamatiesības, un tad, kad, jo īpaši tad, kad viņš minēja, ka Eiropas Savienības tiesa neizvirs par savu pamatmērķi pamatiesību nodrošināšanu. Nu, tas ir visnotaļ pamatot. Bet uh, es esmu dzirdējis arī nākošajās uh, vēlāk izskanējušās runās, kā šī Strasbūras sistēma kas mums tiek slavināta kā pilnīga perfekcija, šad un tad uzrāda kaut kādas trūkumus un uh, rada problēmas Eiropas Savienībā. Līdz ar to es gribētu zināt, beigu beigās gribētu zināt, kurā brīdī Eiropas Savienība pati sev izveidos pamat tiesību tiesu. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs pietiekoši ilgi esam runājuši te par hierarhiju, par atdalīšanu, par to, kas kuram ir uh, darbības joma. Bet tagad būtu svarīgi, ka. Kā Uh, šīs pamatiesības ievērot pa visas dalību valstis. Un skaidrs, ka te arī būtu vairāk, jābūt vairākiem uzraugiem. Tas tā būtu dalību valstu ziņā un uh, Eiropas Savienības tiesu prakse. Un līdz ar to te vairs nav jāizveido kaut kādi, kaut kādas stingras attiecības starp uh, dažādām kompetencēm. Bet e, te ir vienkārši jāatbild uz to problēmu, kur norādīja Žansklots Bonišo, ka nebūtu jāorganizē hauss. Jāizveido tādi mehānismi, kas nodrošinātu katrai organizācijai, katrai tiesai savas kompetences un palīdzētu tai īstenot tiesību ievērošanu. lai būtu pilnīgi skaidri nodalītas katras tiesas funkcijas, jo Eiropas Savienības priekšā stājas izaicinājumi, tā jāstājas izaicinājumi priekšā, kā nodrošināt labu sadarbību starp dažādiem tiesu iestādēm. Prejudiciālais nolēmums šīs risinājums jau sen tika izveidots kā iespēja nodrošināt uh, Romu lomu sadalījumu. Eiropas Savienības tiesa ir izvērsusi revolūciju, nodrošinot vienu tiesu orgānu, kas uh, spriež par tiesību aktu spēku asinamību vai pareizu īstenošanu. Bet tagad situācija ir mazliet mainījusies un ir jānodrošina dialogs efektīvos apstākļos, lai nodrošinātu atbildi, kas visiem ir, katram ir nepieciešams. Tās tad būtu pirmās pārdomas. Un otrās pārdomas ir saistīts ar tiesību ievērošanu ārpus Eiropas Savienības teritorijas. Šodien pie apaļā galda, es domāju, šis jautājums lieliski uzrāda, kāda ir situācija šīs hartas īstenošanā un pamatiesību ievērošanā. Bieži vien šeit tiek uzdot pamati jautājumi. Spīdzināšana, dzīve, nāve. Un uh, šis te uh, situācija ārpus ES ir, piemēram, Guantānamo bāze, uh, vai arī eh, tā situācija, ar kuru kur mēs novērojam ārpus Eiropas Savienības ūdeņiem, eh, kad eh, tur ir laivas pilns ar nelegāliem bēgļiem. Un jautājums tad, kādas tiesību normas šeit būtu īstenojams? Un šodien brīvības, drošības un tiesiskuma telpas kontekstā, kontekstā mums būtu jāizveido tāds modelis, kas darētu visām dalībvalstīm. Un eh, šajā gadījumā man šķiet, harta pats par soli vēl tālāk nekā to, ko mums ir piedāvājusi Eiropas cilvēktiesību konvencija. Protams, ka šī konvencija ir darījusi ļoti daudz ārvalstnieku aizsardzībai. Tomēr te ir arī daudz ko noklusējusi Eiropas Savienības tiesa, piemēram, attiecībā uz, uz to, uz patvērumu pieprasošo personu ģimenes locekļiem. Man šķiet, ka te jautājums ir jāskata daudz dziļāk nekā tie ierobežojumi, kas mums varētu uh, būt saistībā ar cilvēktiesību konvencijas parakstīšanu. Un vēl man jāsaka, ka tas, uh, tā gaisa un kādā stādā Eiropas Savienības tiesa un Eiropas cilvēktiesību tiesa nav līdzīga. Eiropas cilvēktiesība tiesa ir pēdējo 50 gadu laikā izvērsusi lielu progresu. Jūs jau paši pieminējāt, ka šeit ir novērojams liels progress. Taču šī darba pro, pieeja lielā mārā atšķirs no tās, kādu izmanto kādu izmanto Eiropas Savienības tiesa. Bieži vien tā izmanto šo teoloģisko, eh, te, šo pieju, ka izējot no eh, mērķa, un es eh, tāpēc jaušu, ka, ka pēc tam būs līdz ar to jāizveido ļoti smalka smalks atlīdz palu, palu jomām, kā jau uz to norādīja Žāns Klods Banišo. Paldies, ļoti interesants komentārs, Dēvids Skiners no Zviedrijas, eh, Zviedrijas biroja Ethics for Europe's organizācijai. Paldies, priekšstādātais kundzes pārstāvu nevalstisko organizāciju ētika Eiropai. Es gribētu pievērst uzmanību vienam konkrētam jautājumam hartā, kas eh, ir jāprecizē. Ievad runājus eh, teicāt par jaunas hartas perspektīvām, kā tā var eh, veidot nākotnī paši dalību valstu likumdošanu. Un man ir jautājums par vienu tiesību veidu, par 12. pantu pulcēšanās brīvību. Uh, un īpaši par eh, šo negatīvo brīvību. Pulcēšanās brīvība ir gandrīz visu citu brīvību pamatā, un šī brīvība tiek uzskatīta par pozitīvu, bet eh, cilvēkiem ir jābūt brīvībai piedalīties asociācijā bet ir skaidrs, ka ir arī negatīvas tiesības, un šis negatīvais aspekts jau ir minēts tiesu praksē Eiropā pēdējos gados, un arī lūgumrakstu komitejā tas ir izskatīts. Un pēdējo trīs mēnešu laikā kāds deputāts teica, ka, lai cilvēks varētu izmantot savu pulcēšanās brīvību, viņam ir vajadzīga arī tāda pati brīvība nepievienoties eh, kādai grupai. Ja nav vienas tiesības, tad nav arī otras. Un dažās valstīs likumi aizliedz šo negatīvo brīvību, un Eiropā ir grupa situācijas, kad minoritātes ir tiek diskriminētas, jo ir ignorēts šis 12. pāns. Tātad mans jautājums nav tik daudz par institūcijām un eh, visam šīm tiesām, par ko mēs eh, apspriežam. Es biju priecīgs dzirdēt respektu atbildes, bet mans jautājums ir tāds, vai Lībe komiteja būtu ar mieru skatīt vairāk šo jautājumu, ko es minēju, varbūt kopā ar lūgumu rakstu komiteju. Un arī oficiāli Uh, iekļaut protokolā, ka šis jautājums tiek skatīts, un vai diskusijā varētu komentēt šo jautājumu par minoritātēm, kas bieži tiek ignorēts. Paldies! Uh, Delegācija no Paragvaja parlament, Paragvajas parlamenti gribētu uzstāties un uzdot jautājumus. Es došu vārdu šiem kolēģiem no Paragvajas. Tagad pirmais eh, Bakīni kungs. Gracias, señora presidenta. En representación del. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es eh, pārstāvu uh, Paragvajas eh, parlamentu. Un mēs kā jauns parlaments arī strādājam pie līdzīgiem jautājumiem. Un mēs arī domājam par šādu tiesu, vai to varētu izveidot Paragvajā. Un uh, nākotnē šīs eh, rezolūcijas ieviešanai būs pār nacionāls raksturs un tiesas lēmumi būs obligāti dalību valstīm. Paragvajā ir jauns parlaments un mums ir labas attiecības ar Eiropas parlamentu. Mēs eh, tiekamies eh, divreiz gadā, vienreiz Eiropā, vienreiz Amerikā ir darba grupa sadarbībai ar Latīņu Ameriku. Mūsu valstī un mūsu reģionam attiecības ar Eiropas Savienību un Eiropas parlamentu ir ļoti svarīgas. Mēs eh, mācāmies no šīs Eiropas institūcijas, un mēs gribētu pārņemt vairāk pieredzes no Eiropas, lai pātrinātu parlamenta veidošanu un izveidot arī tiesu, kuras tātad tiesu Merkasur mērogos, kuras lēmumu būtu saistoši visām dalību valstīm. Paldies! Paldies, priekšsādātājs kundze. Par jautājumu, pie kura strādā šī komiteja. Uh, sistēma, cilvēktiesību eh, aizsardzības sistēma Amerikā, kuras pamatā ir Amerikas valstu organizācija, tiek veidot un pašlaik mēs domājam izveidot komiteju, kas eh, vērstos pret uh, cilvēktiesību pārkāpumiem šajās Merkusur valstīs un asociētajās valstīs. Tādā veidā mēs varētu varbūt labāk izmantot savas iespējas un Merkusur dalību valstu iedzīvotājiem būtu labāka pieeja šai cilvēktiesība aizsardzības sistēmai. iespējams, ka diskusijas, ko mēs dzirdam šeit, atkārtosies Amerikā un tiks apspriest iespēja izveidot uh, šādu pārnacionālu tiesu. kas arī sadarbosies ar komiteju Vašingtonā šāda ideja jau tiek apspriesta, un mēs apspriežam arī iespēju izveidot pastāvīgu Merkusur juridisku iestādi, kas izskatītu noteikumu pārkāpumus, tad tā būtu administratīva iestāde. Mēs apspriežam uh, pašlaik iespēja veidot šīs divas iestādes. Dažu lielāko valstu pārstāvji, īpaši Brazīlijas un Argentīnas pārstāvji, neizrāda vēlēšanos atbalstīt šādu tiesu. pie šī jautājuma tiek strādāts Merkusur parlamenta juridiskajā komitejā un pašlaik vēl nav panākta vienošanās, ir bijušas vairākas prezidenta sanāksmes, bet vienošanās nav panākta. Es domāju, ka jums varētu būt interesanta šī notikumu attīstība. Tiesa eh, piedāvā drošību un paļaušanos uz likumu tiem, kas investē mūsu reģionā. Paldies, kad vēl viens runātājs. Paldies. Tāpat kā eh, kolēģi, es arī ar interesi eh, sekoju diskusijai par hartu un brīvības, drošības un tiesiskuma telpu Eiropas Savienībā. Vai jūs domājat, ka šāda eh, pieeja eh, cilvēktiesībām ietekmē Eiropas integrāciju Kā jau iepriekšējie runātāji norādīja, mūsu integrācija nav vēl tik tālu aizgājusi. Tiesa, skatīs, tiesa kas tiek veidot, tiek skatīs pamatā komerciāls jautājums, bet cilvēktiesība jautājumi tiek skatīti Amerikas valstu organizācijā. Bet es domāju, būtu interesants jautājums pārdomām, vai tas jautājums tiek skatīts arī Merkusur parlamentā. Kāds ir iespējas, ka varētu būt uh, konfliktējošas lietas? Varbūt jūs varētu pastāstīt par uh, savu Eiropas uh, pieredzi un dot mums padomu par to, kā strādā šī cilvēktiesība tiesa. Paldies! Paldies! Tagad es gribētu lūgt runātājiem atbildēt uz jautājumiem un piezīmēm. Uh, Bonašo kungs, lūdzu. Which one? Uh, perhaps the question about uh, the right of association. Ar kur man būtu jāsāk varbūt uh, par uh, šo biedrošanās brīvību, par tiesībām arī neatie, ne, nepie, nebiedroties. Es atbildēšu franciski, jo tā man būs vieglāk un iespējams arī patīkamāk jums. Uh, Tas ir jautājums saistībā ar kuru es vispirms gribētu kaut ko komentēt par tēmu, kas man ir svarīga. Eh, es domāju, ka ir skaidrs, ka jo vairāk mēs strādājam pie šī Eiropas Savienības jautājuma, jo vairāk mēs secinām, cik ļoti atšķirīgas ir mūsu pieejas, tad, kad eh, mēs pievēršamies dažādo dalību valstu uh, dažādai juridiskai, jeb tiesu praksē. Mūsu sistēmas it kā balstās uz eh, tiem pašiem pamatiem, un tā tam vajadzētu būt, bet taču tad, kad mēs pievēršamies eh, sīkumiem, jeb detaļām, tad mēs secinām, ka atšķirības ir milzīgas. Un runājot, eh, un tas attiec arī uz biedrošanās brīvību. Te ir divi komentāri. Uh, Pirmkārt, visumā šī joma kā tāda nesaistās ar Eiropas Savienības kompetencēm. Normāli, tādi parasti, Eiropas Savienība nav kompetenta šajos jautājumos. Tomēr nav nekādu šaubu par to, ka šeit varētu būt zināms iejaukšanās situācijas, piemēram, sociālajā jomā, kad Eiropas Savienības tiesa nodarbojas ar tādu lietu, kurā tiek skatīti, piemēram, nodarbināto obligātā eh, iesaistīšanās kādā pensiju schēmā vai sociālā nodrošinājuma organizācijā vai arī, piemēram, eh, eh, tādā gadījumā, kad visiem nodarbinātājiem ir jābūt kādas eh, industriālās, rūpnieciskās piedarības, kameras piedariem. Tāds jautājums mēs skatām. Bet savienības kompetence šai ziņā nav tikpat liela kā, piemēram, tajā gadījumā, kad mēs skatām, piemēram, franču mednieku pienākumu būt medību, kādā medību oficiālā organizācijā. Jūs zināt, ka viņiem ir tāds pienākums. Taču, cik es zinu, būtībā nepastāv tādas kompetences, kuras ir Strasbūras tiesas pārziņā. Un tad vēl es te gribētu kaut ko sacīt par eh, ekonomisko integrāciju un par cilvēku tiesību aizsardzību. Šo jautājumu uh, man uzdevuma Paragvajas parlamenta deputāts. Eiropas Savienības uzbūves vēsturi siec, liecina par to, liecina par to ka šie jautājumi nav nošķirami. Cilvēktiesību jautājumi tika uzdoti ar jau 1969. Eh, gadā, tas bija pirmais Eiropas eh, kopientiesas spriedums. Un skaidrs, ka vienā vai citā brīdī mums šiem jautājumiem ir jāpievēršas. Skaidrs, ka mēs nevaram nodarboties ar uh, ekonomikas jautājumiem, tad ja mēs neskatām sabiedrības uh, cilvēku tiesības. Un eh, tas attiec arī uz, eh, uz brīvības, drošības un tiesiskuma telpu, kā mēs varētu nodrošināt to, nenodarbojoties ar sabiedrības brīvību kā kopienas imigrācijas politika varētu nenodarboties ar cilvēku tiesību jautājumiem. Es domāju, nav nekāda šauba par to, ka šie jautājumi ir cieši saistīti. Paldies, ar priekšsēdētāju Melkjoru kungs. Vārds jums. Il y a un thème sur lequel je n'ai pas été par šo tēmu, kad man jautājums netika uzdots, taču es sacītu šādi. Uh, mēs te saskaramies ar savu veidu uh, putukrējumu, kūku, jo tad uh, te ir tāda situācija, kad uh, tiesneši aizstātu demokrātiski ievēlētu iestāžu pārstāvis. Protams, ka šatad uh, tiesneši grib pārņemt valdību savās rokās. Taču kāpēc tad tie netiek norīkot? Ir jāievēro tiesību normas Un eh, te, protams, varētu iesaistīt arī tos, kas iestājās par šo noteikumu. Bieži vien eh, šie noteikumi tiek paskaidroti sprieduma motivācija. Un runājot par eh, ekstrateritorialitāti, jeb par normu ievērošanu vai attiecināšanu ārpus Eiropas Savienības teritorijas. Ir konvencijas, kas dalībāsim jāievēro. Un tiesības tiek eh, nodrošinātas tām personām, kas nāk no attiecīgajām līgumslēdzēju pusēm. Tā tas viss ir saistīts ar jurisdikciju. Nu, un runājot par to, kad būs pamat eh, tiesību tiesnesis. Nu, šāds tiesnesis būtībā ir, taču Eiropas Savienības pamat uzdevums nav nodrošināt pamatiesību ievērošanu. Bet uh, Luksemburgas tiesa jau tagad pamatojoties uz eh, pamatiesību hārtu, eh, mēģina nodrošināt pamatiesību ievērošanu, turmāk to darīs vēl jau vairāk. Paldies! Eerste vraag betreft, eh, ja, is tamelijk fundamenteel. Uh, wat is de verhouding? Jā, patiesi svarīgs jautājums Tātad saikne ar uh, tiesu vāru un likumdošanu, un es to atbildētu sekojoši. Uh, valsts, kura kļūst par līgumu pusi, tad tas, protams, ir tās suverenitātes ierobežojums. Un tas ir, uh, tas kļūst arī aizvien redzamāk, kad tiesa to pārauga. Uh, ja tiesa savos spriedumos pasaka, kā tas ir tās kompetencē, tad tomēr vienmēr ir arī kāda saikne ar to, ko līguma puse vēlējās un ko tad, kas tad ir iznācis tiesvedībā. Un šajā sakarā es vēlētos arī norādīt uz kādu citu punktu. Mums ir uh, Lord Hoffmana sakarā uh, apvienotajā karalistē. 19. martā 2009. gadā uh, viņš ir teicis runu un tajā sacīts, ka dažreiz tomēr arī bija tā, ka uh, tiesas lēmums Strasbūrā bija svarīgs. Un patiesi citreiz ir atšķirības starp to, kāds mērķis ir uh, tiesai un uh, Strasbūrā un Luksemburgā. Tātad Eiropas Savienības tiesai ir jārūpējas par integrāciju. Tas nozīmē, ka cilvēktiesību tiesa savās interpretācijās um, neiziet ārpus uh, tiem rāmjiem, kādi mērķi bija līguma pusēm. Bet tas ir jau, ie, ko es arī iepriekš teicu, 51. punkta interpretācija, ka Eiropas tiesu tiesvedībai ir jābūt vienādai visām dalību valstīm. Un kas attiecas uz uh, citiem izteikumiem, uh, tad es pievienotos tiesnesim Bonišo. Un un arī attiecībā uz Paragvājas delegāciju. Es pateiktos e, e, ļoti sirsnīgi un novēlu jums panākums. Paldies! Tā kā e, citi runātāji nav pieteikušies, tad jāsecina, ka šīs divas sesijas šodien sanāksmes daļas ir beigušās. Paldies! par jūsu interesantiem jautājumiem un atbildēm. Mēs redzējām, cik sarežģīts ir šis jautājums. Un ir arī svarīgi uh, raudzīties, lai mēs no šīm diskusējām nākotnē gūtu ar vien vairāk. Jo, kā redzams, tieši sīkāka informācija atklāja lielākās atšķirības. Rīt mēs atkal sanāksim kopā deviņos brīvības, drošības un tiesiskuma telpa, komisijas stratēģija un akadēmisko aprindu pārstāvu pilsoniskās sabiedrības un valstu cilvēktiesību institūtu viedoklis. Mums rīt būs Eiropas komisijas priekšstādātāja vietniece Redingas kundze un Eiropas Savienības pamatatīsība aģentūras direktors Kierumkungs. Mums būs apvienoto nāciju organizācijas augstā komisāra cilvēktiesību jautājums reģionāla, jautājumos reģionālās pārstāvis Eiropā Jaraba kungs Es jūs gribu aicināt uz debatēm arī rīt. Rīta pusē paldies par jūsu komentāriem, par jūsu jautājumiem, atbildēm un tiksimies atkal rīt 9 no rīta. Paldies!